chers collègues, il y a à peine deux. Godātie kolēģi, pavisam nesen, pirms nedēļas, debatēs mēs izteicām savas bažas par dramatisko situāciju Sīrijā. Un arī tas nemaz nav tik tālu šeit no Strasbūras, Sīrijas cilvēki cieši.